C otro punktu reglamenta <clears throat> punktu uh, politisko grupu locekļi, kas, ja ir sasnieguši vismaz vienu trešo daļu, um, var izteikt savu lūgumu līdz rītdienai, balsošanai 4. Um, aprīlī līdz 2024. Ja uh, šis uh, lēmums netiek pieņems līdz minētajam laika termiņam, tas ir pusnakts 4. aprīlī, tad eh, komiteja.